So, good afternoon uh, again, everybody. Vēlreiz labdien visiem. Man ir liels prieks, uh, ka mums šodien līdz puspieciem klāt būs arī Rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonijā Tajāni. Un, kā jūs zinat, mums ir ļoti daudz dosē ar uzņēmē darbības ģenerālu sekretariātu, un šorīt mēs balsojām par jauno tiesību aktu saskaņošanas pakotni, un mūsu referentam tagad ir mandāts uh, vest sarunas ar padomi. Protams, uh, noteikti nav jāatkārto jums, bet nu, mūsu internetu klausītājiem varētu teikt, ka tā ir pirmā pakotni no kopējā tirgus akta un par ko mēs balsojam pirms diviem mēnešiem, tā kā mēs visu laiku virzamies uz priekšu. Es domāju, ka šī standarta pakotne ir ļoti būtisks lēmums, un mēs tagad gaidīsim uh, jūsu komentārus par to, kādas ir jūsu nākotnes idejas, un mēs vēlētos vairāk uzmanības nākamo 12, 12 mēnešu laikā pievērst uh, vienotajam tirgumu precēm, tīpaši uh, būvniecības precēm, būvmateriāliem, mēs vēlētos šos aktus īstenot. Tāpat mēs domājam par produktu drošības reformu. Un mēs strādājam pie citiem tehniskiem dosē, arī pie atpūtas arodi. Un man kā referentam ir īpaši interesi par šo jautājumu. Nu, lūk, tie pāris jautājumi, kas ir mūsu darba kārtībā, vēlētos dzirdēt, eh, kādas ir jūsu domas par to un kādas, jūsuprāt, ir gaidāmās grūtības. Tagad vārds tiek dots jums, un esmu pārliecināts, ka kolēģiem būs daudz interesanti jautājumi pēc tam. Lūdzu, komisārkungs. Un, jā, ja vēlaties pieteikties kā runātājs, lūdzu, dodiet zīmi. Jā, paldies, priekšētāji kungs, atvainojiet par nelielu kavēšanos un bija komisijas ēkā ļoti svarīga tikšanās par tērauda industriju Eiropā. Šī sanāksme, protams, man ir ļoti nozīmīga priekšētāja kungs, jo tā notiek pāris nedēļu pēc jaunās rūpniecības politikas stratēģijas pieņemšanas. Man jau bija iespēja par to runāt uh, Eiropas Tautas partijas un sociāldemokrātu grupā. Komisija šobrīd cenšas ekonomiku likt uh, centrā mūsu politikas diskusijās, un mēs nevaram runāt par patieso ekonomiku, nerunājot par iekšējo tirgu. Nav iespējamas industriālās politikas, politikas, kas atbalstītu MVU, ja mēs nedomātu arī vienlaicīgi par vienoto tirgu. Mums ir nepieciešama izaugsme, lai izkļūtu no krīzes, un šī iniciatīva mums palīdzēs to izdarīt. Mēs esam nosprauduši ļoti ambiciozu mērķi nākamo gadu laikā. Līdz 20. gadam mēs vēlamies, lai 20% no Eiropas IKP tiktu iegūti no mūsu industriālās politikas. Un to mēs varam panākt, ja mēs ieviesīsim uh, veiksim ieguldījumus attiecīgajās svarīgajās nozarēs, konkurētspējīgās nozarēs, nanotehnoloģija, biotehnoloģija, zaļās automašīnas, zaļais transports, izaivielas, viedie tīkli. Tie ir tikai daži piemēri. Un ja mēs centīsimies atbalstīt inovāciju, tad mēs šos mērķus varēsim tik tiešām sasniegt, jo Eiropas trumpis ir tās lielais iekšējais tirgus, kurā ir 500 miljoni patērētāji, līdz ar to mēs varam konkurēt ar Ķīnu, ar Krieviju, ja mēs koncentrējamies uz kvalitatīvu ražošanu. virzoties uz spēcīgāku rūpniecības uz uzņēmējdarbības politiku, tas ir jādara vienkopus ar iekšējā tirgus attīstību, un es strādāju kopā ar eh, komisāru Barņēkungu, lai īstenotu vienotā tirgus aktus pirmo un otro, un kad mēs runājam par iekšējā tirgus politiku, tad pirmām kārtām mēs runājam arī par to, ka uzņēmēji kredītam, jo bez ir, piemēram, riska kapitāla nozarei jāīsteno bāzels nosacījumu kopums, jāīsteno noteikumi par kavētiem maksājumiem. Ja mēs to nedarīsim, progresa nebūs. Piekļūt tirgumu ļoti būtisks instruments, domājot par izaugsmi, tīpaši iekšējā tirgu. Mēs ļoti liels pūlis uh, veltam darbam ar tirgiem ārpus Eiropas Savienības. Uh, bet eh, kā jau Montikungs pirms kļuva par Itālijas premjerministru savā ziņojumā norādīja, mums joprojām ir pārāk daudz barjeru Eiropā, kas eh, kavē mūsu ekonomikas izaugsmi. Un viens no būtiskākajiem, varētu teikt, pats svarīgākais instruments rūpniecības politikā, un šeit man jāsaka paldies arī jūs komiteju priekšētāju kungs un eh, referentam, uh, Tātad es runāju par jauno standartu regulējumu, kuru ir pieņēmis parlaments un padomu. Tas ir lielisks instruments, ar kuru veicināt mūsu rūpniecības un uzņēmē darbības sistēmas konkurētspēju. Tas ir būtisks instruments, ar kuru mēs varētu apgūt jaunus tirgus un ietājos ar saviem standartiem un mūsu uzņēmumi tad būtu konkurētspējīgāki tādās vietās kā Krievija, Latīņa Amerika, Ķīna. Un igadējais standartu ziņojums pirmo reizi tiks pieņemts nākamgad, un tas būs jauns instruments, kuru mēs varēsim izmantot, lai plānotu standartu ieviešanu un ar to saistītos aktus. Mēs varēsim apskatīt arī idejas, kuras komisija gatavojas piedāvāt standartu ieviešanas iestādēm Eiropā. Ir jauni elementi par to, ka ir jāveicina digitālais tirgus un savienības igada darba programmā būs mēķi, kas attieksies uz Eiropas standartizācijas starptautisko līmeni un uz kopienas tiesību aktu atbalstīšanu. Minēšu pāris piemērus attiecībā uz standartiem un domāju, ka tas būs aizstoši arī mūsu pilsoņiem. Piemēram, elektrisko automobīļu uzlāde elektriskajiem automobīļiem ir nepieciešama uzlādes infrastruktūra, it īpaši pilsētu vidē. Un mēs joprojām ļoti smagi strādājam, lai panāktu uh, vienotu vienu uzlādes saskarni visā Eiropas teritorijā. Kā jūs noteikti zināt, pirms kāris gadiem es autorizēju Seneleks izstrādāt šādu vienotu standartu uzlādētājiem elektroniskajiem automobīļiem, lai panāktu kompromisu starp dažādām pieejamām iespējām. Šī pilnvara ir beigusies, bet, diemžēl, joprojām vienošanās nav. Tādēļ man ir jārīkojas pašam. Esmu aicinājis savu ģenerālu direktorātu veikt ietekmes pētījumu tiesību aktiem, kurus mēs piedāvāsim nākamgad. Mums tad būs šāds viens uzlādētājs. Mums ir saprašanās memorands par to jau gatavs. Un uh, mēs ļoti labi virzamies uz priekšu saskaņā ar pēdējo ziņojumu no šī memoranda parakstītāja puses. Mums būs vienots lādētājs 95% mobilo tālruņa Eiropas tirgu. Uh, Tas parāda, ka šī sistēma darbojas un palīdz mūsu pilsoņiem. Memorandas termiņš ir šī gada beigas, un mēs meklējam alternatīvas darba turpināšanai. Lai mēs varētu to turpināt arī nākamgad, mēs domājam arī, kā to paplašināt, iekļaujot eh, citas elektroniskās iekārtas, piemēram, MP3 lasītājus, planšetdatorus un tam līdzīgi. Tālāk eh, iekšā tirgus uzraudzība. Mūsu politiku vada ļoti vienkārši princips. Galvenais labumu guvējs no Eiropas tirgus ir Eiropas pilsonis. Mēs nevaram izmantot pilnveidot tirgus uzraudzību, ja tā neveicinās aprites brīvību un neveicinās uzticību precēm, kas tiek pārdots Eiropas Savienībā vienotā tirgu, kur preces ir pieejams 27 valstīs, tirgus uzraudzība ir ļoti būtiska. Mums ir nepieciešama koordinācija starp valstīm, mums ir jābūt iespēja strauji rīkoties visā Eiropas teritorijā, un tādēļ mēs jau strādājam pie eh, tirgus uzraudzības pakāpumu, eh, pasākumu pakotnes, kur gatavojamies piedāvāt nākamgad. Viens no šiem aspektiem ir eh, jauna komunikācija par rūpniecības politiku. Būs eh, pavisam jauna pakotne par pasākumiem attiecībā uz tirgus uzraudzību, par vispārējo produktu drošības pārskatīšanu un daudzgadīgo uzraudzības programmu. Skatoties uz to, kāds labums būs patērētājiem, vēlos koncentrēties uz diviem priekšlikumiem, kas, manuprāt, ir īpaši svarīgi. Un viena no tiem skata arī jūsu komiteja. Viens no tiem ir par transporta līdzekļu licencēšanu citā dalību valstī. Uh, Tā ir liela problēma gan pilsoņiem, gan uzņēmējiem. Uz doto brīdi piemās iespējas ir visnotaļ sarežģītas un pats galvenais dārgas. Un tā ir viena no 20 lielākajām problēmām, kuras pilsoņi saskata vienotajā tirgu. Mēs nevaram pieļaut, ka šāda situācija turpinās. Ja mēs vēlamies izveidot Eiropu, kas ieklausās savos pilsoņos, uh, Tie jānodrošina, ka šādas problēmas tiek atrisinātas. Un komisija šajā sakarā ir nākus klajā ar regulas priekšlikumu. Mēs to pieņēmām aprīlī, un mērķis ir ievērojami vienkāršot formalitātes autotransportam, kas jau ir reģistrēts citā dalībvalstī, tad, ja eh, tas ir jāģip, jāpārreģistrē citur. Nu, doma ir tāda, ka uh, autotransports tiek reģistrēts tajā vietā, kurā atrodas fiziskā vai juridiskā persona, un ja šī persona maina dzīves vietu, tad arī autotransports ir atkārtot, ir jāreģistrē, kur šī persona uzturās, un tad mēs šeit ieviesosim vienkāršotu procedūru. Lielākajā daļā tehniskās pārbaudes tiks aizvietotas ar elektronisku datu apmaiņu starp iesaistītajām dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka uh, šāds sloks tiek noņemts un līdz ar to tiek ietaupīts arī laiks. Runājot par to, kad ir jāveic uh, fiziska pārbaude un kad varētu liekt reģistrāciju, nu, uh, šie jautājumi vēl ir jāizskata, bet tiek paredzēts, ka šī jautājuma tiks risināti ātrāk. Ja parlaments un padome pieņems šo likumu aktu, mēs redzēsim, tiks ietaupīti aptuveni pusotrs miljārds eiro katru gadu. Vēl viens uh, aktuāls jautājums, un par kuru es vēlētos gūt jūsu atbalstu Es atceros, ka noklausīšanās laikā es runāju par medikamentu pārskatāmības direktīvas grozīšanu, un es solīju sagatavot jaunu priešlikumu manā uh, pilnvaru laikā, un tas tiks izdarīts marta sākumā. Un Es esmu tiešām pateicīgs Busoja kungām un Panano Pavanovas kundzei par viņu ziņojumu projektu par direktīvu un to, ka viņi ir atbalstījuši komisijas priekšlikumu. Es turpināšu strādāt pie šī jautājuma, vēlos paust mūsu gatavību uh, strādāt par šīm lietām. Uh, un es vēlos kliedēt tās bāžas, kuras esmu dzirdējis korupēra sanāksmēs. Es negatavojos ierobežot dalību valstu kompetences ne šī jautājumā, ne citos jautājumos. Mums vienkārši jāaktozē eh, reglaments. runājot par labu pilsoņiem, ir divas lietas, par kurām varam runāt. Vēlos pasīties uz to, kā uzņēmumi gan lieli, gan mazi, gan vidēji vislabāk var izmantot mūsu vietu kopējo tirgu. Mums ir tiesību aktu vienkāršošana rūpniecības produktiem. Globalizācija un inovācija ir ievērojami ietekmējusi iekšējo tirgu un Eiropas uh, rūpniecības organizācija. Nav tādas skaidras robežšķirtnes starp precēm un pakalpojumiem. Un mēs esam, nu, jāsaka, mums vajadzētu uzdot sev jautājumu, vai mēs esam pārliecināti, ka tie noteikumi, kurus esam sagatavojuši dažus no tiem pagājušajā gadsimtā, ir piemēroti šādām jaunām uh, augstās tehnoloģijas precēm. Es domāju, ka šie noteikumi ir jāaktualizē, un nākamgad mēs skatīsimies uz iekšējā tirgus organizētību attiecībā uz šādām precēm, un mēs centīsimies atjaunināt mūsu tiesību aktu ietvaru. Mēs, protams, ņemsim vērtāju, vērā ieinteresēto pušu viedokli, gan rūpniecības uzņēmumus, gan pilsoņu viedokli, gan uh, to organizāciju viedokli, kas uh, rūpēs par dabas aizsardzību, un šīs uh, diskusijas ar viņiem mēs sāksim jau tuvāko nedēļu laikā. Es jau minēju to, ka iekšējais tirgus ir ļoti būtisks instruments, lai panāktu izaugsmi. Mūsu rūpniecības politikā un atbalstītu MVU. Tomēr es uzskatu, ka joprojām ir pārāk daudz šķēršļu mūsu MVU. Komisija pirms mēneša nāca klajā ar pētījumu, kurā tiek parādīts, ka birokrātija un citi šķēršļi joprojām ir pārāk aktīvi bremzējot mūsu MVU attīstību tie neļauj mūsu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pilnībā attīsties un izmantot pilnībā iekšējā tirgus piedāvātās iespējas. Īstenojot mazo uzņēmumu aktu un arī līdz ar to vienkāršošanas jautājumus, uh, ir sagatavoti plāni, lai mazinātu birokrātijas slogu mūsu uzņēmumiem. Mēs uh, izstrādāsim tīklu. Pēc pāris nedēļām jūs nu visi noteikti zinat, notiks Kiprā ļoti liels pasākums par MVU attīstību un būs arī diskusijas par to, kā MVU var vislabāk izmantot iekšējo tirgu nākamo pāris gadu laikā. Ļoti būtiski uzsvērt to, cik būtiski mūsu izaugsmē ir MVU. 23 miljoni MVU joprojām nes šo smago birokrātisko slogu, ko noteikti vajadzētu atvieglot. Piemēram, runājot par auto drošības industriju. 1. novembrī stājās spēkā regula, kas apvieno 50 vecas direktīvas vienā. Lūk, tā mēs vēlamies risināt šos jautājumus un tā mēs eh, strādāsim arī ar tirgus uzraudzību un priešlikumu, kas tiks likti galdā nākamā gada laikā, būs tādi, kas ļaus mazināt uh, to direktīvu skaitu, kas uh, bieži vien tiek sagatavots par ļoti līdzīgiem jautājumiem. Labākais veids, kā apzinātos šķēršļus, ar kuriem saskarās MEU, ir konsultācija procedūra, un mūsu mērķis ir uzzināt uh, desmit eh, Eiropas tiesību aktus, kurus uzņēmumi uzskata eh, par eh, attīstību bremzējušiem. Un tad mēs nāksim klajā ar korģējošiem mehānismiem, lai risinātu šīs uzņēmēju bažas. Nu, protams, darbinieka aizsardzība ir neaizskarama, bet mēs vēlamies atbrīvoties no nevajadzīgas birokrātijas, uh, no muitas formalitātēm, piemēram, preču klasifikācijas un muitas tarifiem. Par sociālo tiesību pārnesamību un labs šis vienkāršošanas piemērs ir enerģētika. Mums ir jānodrošina labāka energoefektivitāte šajā jomā. Līdz šim es runāju par Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet arī dalību valstīm, protams, ir ievērojams skaits tiesību aktu, kas var radīt šķēršļus tirdzniecībai. Ko darīt ar valstu likumiem, kas liedz citām dalību valstīm iekļūt viņu tirgu? Ir pieņemts instruments, par ko mēs pārāk maz dzirdam, kas nodrošina gludu iekšējā tirgus dar darbību, kas ļauj saulaicīgi rīkoties pret šķēršļiem, kas liec brīvai pre, brīvu preču apriti. Tur tiek runāts par to, ka dalību valstīm ir jāsniedz informācija par gaidājiem akti, tiesību aktiem pirms tie tiek pieņemti. Un pagājušajā gadā mēs saņēmām aptuveni 800 šādus paziņojumus un rīkojāmies 150 gadījumos. Un mēs esam guvuši konkrētu rezultātu, jo 95% gadījumu dalību valstis saskaņoja šos jaunos tiesību aktus ar Eiropas tiesību aktiem un līdz ar to izvairījās no garām un smagām pārkāpumu procedūrām, kuras, protams, neviens nevēlas. Nedomājiet, ka mēs kļūstam par tādu kā policistu. Mēs eh, cenšamies visus šos jautājumus risināt dialogu un diskusiju ceļā. Pārkāpuma procedūra tiks iedarbināta tikai tad, ja šādi, šādi sarunas mums nedos nekādu rezultātu. Un es domāju, ka policija nav policists. Pol, Eiropa ir tāda kā mašīna, kas var, protams, eh, sodīt dalību valstis, bet tās galvenais mērķis ir nodrošināt saviem pilsoņiem labāku dzīvi. Pagājušajā septembrī mēs pieņēmām ziņojumu par to, kā lietas attīstās citās institūcijās, un par to būs ziņojums arī nākamgad mēs vēl. Mēs vēlamies uzlabot šo procedūru, būs uh, publiska datu bāze, kas veicinās caurskatāmību un atvieglos situāciju MEU, kas saņem konkrētu atbalstu. Vairāk kā 200 tūkstoši cilvēki ir reģistrējušies trīs datubāzē, un uh, tas ļauj jums saskatīt to, kādā veidā mēs gatavojamies stiprināt iekšējo tirgu nākotnē. Protams, nav laika runāt par tiem svarīgākajiem jautājumiem šodien, priekšsēdētāji, bet es katrā ziņā esmu pieejams un esmu gatavs atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas varētu būt deputātiem. Paldies, ka uzņēmāt mani šo pēcpusdienu un paldies par lielisko sadarbību līdz šim. Mums ir vēl ļoti daudz būtisku mēķi, kas ir jāsasniedz lai mūsu pilsoņiem atvieglotu dzīvi un mazinātu birokrātisko slogu. Paldies! Well, Lielas paldies, komisāra kungs! par šiem ļoti plašiem komentāriem par priekšlikumiem. Daži no šiem priekšlikumiem ir jauni, citi jau dzirdēti, bet mēs strādājam pie tiem kopā. Es zinu, ka šie jautājumi ir ļoti interesanti. Man ir arī vesels saraksts ar runātājiem. Es esmu sarakstījis šādu sarakstu. Kraca Bilds kundze, Cacimā Katkis, Tailer kundze, Salvini un tā tālāk. Mr. Correa de Campos, Mr. Šaldemoza, Mr. Schwab. Mr. Baldessari and Mr. Obermeyer. Now, does anyone miss it? Rīles kundze. Vailers kundze. Tomorrow morning at um, European anybody Commission. else? Vai vēl kāds grib ieteikties šajā diskusijā? Nē, tad Man ir sekojuši priekšlikums, varbūt jūs varētu komentēt vienu minūtu un uzdot ļoti precīzi jautājumu, un tad eh, mēs centīsimies apkopot jūsu jautājumus par trim, un tad eh, dosim vārdu komisāru kungam, bet arī viņa laiks būs ierobežots. Tad 5 minūtes atbildēm. Vailers kundze ir pirmā. Ja jums nav iebildumu, Nē, tagad nu, pirmā būs tomēr Kratsa Bilds kundze, tad būs Zacima Kakis, Vailers kundze. Kas arī būs starp pirmajiem? jo dažkārt, ja būs Vailers kundze un Stailers kundze vienā blokā, tad tas var izraisīt aprikum, apjukumu. Tātad Kratsa Bild kundze no sākuma. Paldies priekšsēdētāji. Ļoti grūti izteikties īsi, jo priekšlikumu ir ļoti daudz. Es jums gribētu pateikties komisāram par vēlēšanos dot ieguldījumu vienkāršošanas jomā tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir ļoti svarīgs darbs. Un arī paldies uh, par to, ka jūs strādājat pie novēlotu maksājumu direktīvas īstenošanas. Ļoti ceru, ka mēs ar jūsu palīdzību varēsim arī īstenot to līdz termiņam nākamgad. Gribēju uzdot jautājumu sakarā ar augstu līmeņu fórumu konkurence pārtiks piegāžu ķēdē. Jūs atbalstat arī parlamentu, te ir vēlēšanās atrast konstruktīvu dialogu, iesaistot daudzas puses, lai būtu pārtiks piegādes ķēdē korektāka, godīgāka biznesa situācija. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā vairumu tirzniecības situāciju Eiropā. Uh, Tagad uz gada beigām mums ir ļoti kritisks moments, mēs gaidām konkrētu rezultātu. Ļoti labi, ka jūs strādājat un cenšaties panākt konsensu, izanalizējat dažādas variantus. Un ļoti labi arī, ka Čolas kungs ir piedāvājis noteikti likumdošanas aktu. Un kas šobrīd ir pats svarīgākais? tad ir pa paziņojums un rīcības plāns, ko atbalstīs parlaments, kas novadīs pie konsultācijām. Šie dokumenti tika mums solīti uz gada beigām. Es saprotu, ka jūs neesat tas cilvēks, kas strādā konkrēti pie paziņojumiem, bet jūs varat eh, arī veicināt starpdienestu konsultācijas, jo ļoti svarīgi visiem iesaistītajiem ievērot šo termiņu, tas ir gada beigas. Mēs nedrīkstam novēlot uh, šo B2B priekšlikumu, jo šeit ir paredzēts 5. decembris, kā B2B paziņojuma diena pēc fóruma. Un mēs nedrīkstam to nokavēt. Jautājums ir tāds, kā darbosies tālāk uh, šī augstā līmeņa fórums, kur mandāts beigsies 5. decembrī, un uh, vai attiecīgas iedzīvotās puses var arī paļauties uz to, ka būs uzraudzība no Eiropas dienestiem un tā tālāk. Es saprotu, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums, bet arī ļoti sarežģīts un labprāt dzirdēt jūs atbildi. Priekšsēdētājs. Es arī gribētu dzirdēt šo atbildi ļoti ātri, jo man ir ļoti svarīgs vakariņš šovakar. Lielas paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, šogad mēs svinam mm, iekšējā tirgus 20. gadu, 20 gadu jubileju, tāpat arī mēs svinam 10 gadu monetārai savienībai. Es eh, domāju, ka mēs esam mazliet aizmirsuši, ka daudz kas ir mainījies pa šiem laikiem. Tur, kur mēs bijām spēcīgāki, tagad esam vājāki, varbūt ar Somijas izņēmumu. Tāpat arī mm, pazūd mazo un vidējo uzņēmumu izaugsme. Es šeit runāju par tām valstīm, kur bezdarbs tagad ir jau otrajā un trešajā vietā Eiropas Savienībā, proti Spānija un Grieķija. Tas ir tāds komentārs, nevis jautājums. Es domāju, ka mums vajadzētu politiskās nozares eh, saskaņot. Vai jūs piekrītat, ka, ja runa par mazajiem vidējiem un uzņēmumiem, tad tiem vajadzētu nodrošināt piekļuvi eh, finansējumam? Vai jūs apspriesties ar Hāna kungu un Rēna kungu. Manuprāt, šīs apspriedas notiek pārāk reti, pārāk maz. Galu galā maziem vidējiem uzņēmumiem piekļuva finansējumam ir vispilnīgi neiespējama atsevišķās valstīs. Protams, nāk 11 miljoni no Hāna, ko it kā varētu nodrošināt maziem vidējiem uzņēmējiem ar attīstības fondiem un tā tālāk, bet kas ir noticis, nekas nav noticis, un arī uh, industriālā ražošana samazinās. Uh, 26% jauniešu bezdarbs Spānijā un Grieķijā. Tāds ir mūsu darba rezultāts. Manuprāt, šie rezultāti ir ļoti negatīvi. Otrais jautājums. Kā jūs, ko jūs varētu darīt, lai mēs varētu iziet no šīs situācijas? Kā mēs varētu nodrošināt eh, tirgus izaugsmi? Piemēram, elektroautomašīna iniciatīva. Mēs neredzam šajās valstīs nekādus, nekādu ražošanu, nekas nenotiek, kaut gan te ir ļoti augsts uh, saules paneļu potenciāls. Uh, Mēs esam atbildīgi par ļoti daudzām jomām. Mēs šeit varētu panākt rezultātus, kas nāktu par labu visiem. Mēs varētu, piemēram, piešķirt eh, tūkstots eiro prēmiju katram vācu turistam, kas dodas uz Grieķiju. Jūs tiešām uzdevāt trīs jautājumus pēdējo 30 sekundžu laikā, Vailers kundze. Jā, vācu kolēģi, manuprāt, jūs bijāt pret eh, šādām prēmijām. Liberāļi iestājās par to, nu vismaz jūs toreiz bijāt pret. Tas, ko jūs tagad ieteicāt, manuprāt, ir daudz sliktāk. Jūsu uh, runas sākums atbilst eh, arī manam uh, viedoklim. Ir jānodrošina mazajiem un vidējiem uzņēmiem piekļuve finansējumam un iespēja uh, nodrošināt likviditāti. Uh, Kas notiek ar lielajām bankām Eiropas dienvidos? Mēs redzam, ka šī nauda nenonāk pie MVU. Varbūt jūs mums varētu paskaidrot, kāpēc šī palīdzība, kas tiek nodrošināta ar dažādiem glābšanas pasākumiem, nenonāk pie tiem, kam tie ir visvairāk vajadzīgi. Tiek veikta arī analīze, um, kāpēc dalībvalstis neīsteno novēloto maksājumu direktīvu. Uh, 24 dalībvalstis tolaik teica, jā, parlaments arī bija mm, viensprātis, ka ir mm, jāatbalsta šī direktīva, bet tagad tikai Malta un Kipra divas nelielas dalībvalstis ir īstenojušas šo direktīvu. Kāpēc tas netiek mm, īstenots? Tas galu galā ir tāds kā pamata akmens likviditātei, un jums vajadzētu noteikti par to domāt. Lots of interesting questions. Uh... So... Ļoti daudz interesanti jautājumi. Lūdzu, komisār kungs, jums iespēja atbildēt uz tiem. Paldies. Es sākšu pēdējo jautājumu. Šeit gribētu pateikt, ka pirms četrām vai piecām dienām Itālija ir arī transponējusi direktīvu par novēlotiem maksājumiem. Tagad ir trīs valstis un gala termiņš ir marts šīs direktīvas eh, transponēšanai. Un mēs cenšamies izmantot informācijas kampaņas, lai skaidrotu gan ierēģiem, gan tiesnešiem, gan arī biznesa pārstāvjiem, tad visu šo situāciju ar sodiem, kas tad notiks, ja šī direktīva netiks īstenot. Mums ir bijusi informatīvā kampaņa, kur mēs esam arī skaidrojuši Eiropas likumu visas detaļas. Un es varētu vēlreiz apliecināt, ka mēs esam jau sagatavojušies, mēs esam proaktīvi, mums arī paveicās Itālijā, mēs tur uzvarējām, tas nebūtu nebija viegli, bet tagad arī notiek kampaņas citās dalībvalstīs. valstīs. publiskajai administrācija un iestādēm nāksies maksāt 180 tūkstoši eiro uzņēmumiem, ja netiks īstenotas visas normas. Šīs valsts būtu jāņem ārā no šī nolīguma, jo šeit šie parādi publiskajā administrācijā ir jāsāk atmaksāt. Nosākumu mēs sāksim ar atmaksu, ar kompensāciju, un tad to vairs neuzskatīs par parādu. Es vaicāju arī Rēna kungam, mums bija kopīga sanāksme tur, kur mēs diskutējām uh, par stabilitātes pakta īstenošanu, runājām arī par konsolidēto parādu, par mazo un vidējo uzņēmumu lomu un arī attiecībām ar publiskām iestādēm vai administrāciju. Tad, kas attiecas uz piekļuvi kredītiem, kāda politika šajā jomā? Tāds Makakis kungs par to vaicāja mums ir nepieciešams runāt ar visiem uzņēmumiem, lai visi sāktu strādāt. Tad šī direktīva par novēlotajiem maksājumiem. Tas arī ir vēl viens svarīgs dokuments. Bankas šeit var iesaistīties un izmantot arī publisko parādu aizsardzības nolūku. Bet te mums ir bāzeli trīs regula. Mēs gribam darīt tā, lai mēs neizmantotu šo ļoti labo normu, kas būtu pretrunā MVU interesēm. Eiropas parlaments strādā pie šī jautājuma, iesaistot MVU un arī Eiropas investīciju banku. Visa mūsu industriālā politika fokusējas uz to, kā vislabāk mēs varētu izmantot garantijas fondu 10 miljārdu eiro apmērā. Šāds garantija fonds ir piešķirts Eiropas investīcija bankai. Komisārs Barņē un es, mēs strādājam pie jaunas risku kapitāla sistēmas. Un ar kosme programmu mēs rezervēsim vēl 2,5 miljārdus eiro. Ja parlaments un komisija varēs saglabāt šo budžetu līniju, tad mums jādiskutē vēl ar dalībvalstīm. Ļoti ceram, ka arī šo finansējumu varēs izmantot mazie un vidējie uzņēmumi. Mēs gribam izmantot riskapitālu finansējumu. Šeit šāda ļoti laba pieredze eksistē jau ASV. Mēs varētu pārņemt šo labo pieredzi, izmantot to Eiropā. Un mēs arī uzskatām, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir, mēs redzam viņus kā daļu, kā inovatīvu potenciālu. Runāt par turismu, es viesojos Atēnās pagājušā nedēļā, es stāstīju par komisijas politiku, kur mērķis ir veicināt turismu. Un rīt no rīta pulkstens desmitos būs rakstiskā procedūra, un Eiropas komisija pieņems paziņojumu, kas ir saistīts ar labāku īstenošanu un labāku noteikumu izmantošanu vīzu piešķiršanas ziņā. Tas izriet no lēmumiem, kas tika pieņemti G20 valstu sanāksmē, kur tika panākta vienošanās par to, ka turismas un mobilitāte ir ļoti svarīgs izaugsmas instruments pirmo reizi. Uh, Komisija nodarbojas ar šo vīzu jautājumu, kas ir saistīts ne tikai ar drošību, bet uzskatāms arī par ļoti būtisku instrumentu izaugsmas veicināšanai Eiropas Savienībā. Šis priekšlikums aizsāks veselu rindu ļoti svarīgi izmaiņu šajā sektorā. Tālāk sekos priekšlikums, ar kur nāks klajā komisāra Malstroms kundze, un rīt no rīta, tad šis paziņojuma teksts tiks apstiprināts, jo tieši rīt no rīta beidzās arī rakstiskās procedūras termiņš. Un tad visas komitejas, ar kurām es kontaktējos, no manis konkrēti saņems uh, arī šo paziņojumu eksemplāru. Tātad tas ir paziņojums par vīzu režīmu liberalizāciju. Un mēs redzam arī konkrētu projektu Grieķijai, ieskaitot arī jūras transporta jomu. Mēs ļoti cieši strādājam ar Grieķijas iestādēm šajā ziņā, cenšoties veicināt turismu. Es domāju, ka Eiropas Savienības darbs šajā jomā ir ļoti svarīgs. Tas palīdzēs valstīm tālāk attīstīties. Tagad jautājums par elektroautomobīļu uzlādēšanu. Šo jautājumu uzdeva Kratsa Bildkundze. Es domāju, ka mums jāpanāk ir vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm. Tomēr dažkārt ir tāda tā kā nekorekta, neusticīga attieksme starp pusēm, un tad puses nevar nonākt pie vienota kopsaucē. Ja ir uh, vilcināšanās, tad man personīgi ir jāiesaistās un jāpieņem lēmums. Es nevaru personiski izstrādāt kādu standartu. Tomēr es varētu ierosināt likumdošanas procesu. Par šo mašīnu uzlādēšanas infrastruktūru šeit ir zinām saikne ar to, ko mēs darām pārtiks sektorā. Bet arī mans mandāts šeit nav bezgalīgs, tāpēc es nolēmu uzsākt ietekmes izvērtējumu procedūru, un pēc tam būs likumdošanas procedūra par darījumiem starp uzņēmumiem B2B. Man pacietības mērs vēl nav pilnībā izsmelts, bet es zinu, ka 5. decembrī būs pēdējā sanāksme. Ļoti ceru, ka tajā sanāksmē puses vienosies. Un es gribētu arī jūs lūgt, ka kontaktēties ar visām interesētajām pusēm, lūdzu, cenšaties viņiem pateikt, ka mēs meklējam kaut kādu risinājumu Mēs cenšamies samierināt visas šīs puses. Mana personiskā pozīcija ir ļoti skaidra. Mēs gribam, lai būtu tādi lēmumi, kas atspoguļo visu pušu interesētību un gribu. Bet es arī nevarētu būt tā kā puncīs pilāts, un es nevaru mazgāt rokas un gaidīt, kā nu būs, tā būs. Mums ir noteikts termiņš, kur ietvaros mums ir jāpanāk kaut kāda vienošanās par pārtiks lauksaimniecības sektoru. Es ļoti ceru, ka šeit lietas virzīsies labāk nekā automobīļu uzlādēšanas jomā, bet es varu tikai aicināt visas puses parādīt labo gribu. Paldies! Ļoti daudz jums jautājumu. Kolēģi, lūdzu, neuzdodiet pārāk daudz jautājumus vienā jautājumā. Tālāk Stailers kundze, Kozišņikungs un Stalbini kungs. un Šārla Maunsa kungs arī. Paldies, komisāra kungs, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju runāt par būvniecību. Jūs runājāt par rītdien sanāksme ar būvniecības sektorā iesaistītajiem. Ko komisija dara, lai atbalstītu būvniecības sektoru? Mums ir būvniecības izstrādājuma direktīva, tā izraisa bažas, tas ir ļoti svarīgs sektors. Un kas šeit notiek? Paldies! Kozačņika kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. kolēģi ir uzdevuši ļoti saržīts jautājums, bet man ir tikai trīs ļoti vienkārši komentāri. Vispirms paldies par standartizāciju. Paldies, ka jūs virzat šo jautājumu, kas ir nācis no mūsu komitejas, un jūs eh, arī devāt konkrētu ieguldījumu šī jautājuma virsībā kopā ar padomu. Otkārt, pirms diviem gadiem mēs sākām sanāksmju tradīciju Strasbūrā. Un tagad mēs to saucam par Eiropas Savienības izaugsmes platformas pusdienām. Mūsu interesēto draugu grupa ir pieaugusi, un tagad mēs gribētu jūs aicināt uz šīm pusdienām kā viesi. Mūsu priekšsēdētājs šajās vakariņās regulāri piedalās un aicinam arī jūs tur piedalīties. Un pēdējais ir tāds diezgan personisks dabas jautājums mūsu politiskajā grupā. Es atbildu par attiecībām ar Latīņu Ameriku. Es zinu, ka jūs arī nesen vai pat vairāk kārtīgi kopā ar biznesa pārstāvjiem esat viesojies Latīņu Amerikas valstīs. Ko jūs domājat par mūsu biznesa attiecībām ar Latīņu Ameriku? Salvini, kungs. Grazie, prezidente, grazie, komisārio. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Man ir trīs jautājumi. Vispirms. Par tekstilu izstrādājumu marķēšanu jūs teicāt, ka jūs IMCO komitejā par to nerunāsiet, jo INTA komiteja ar to nodarbojas. Parlaments ir pabeidzis savu darbu, mums ir plenārsēdes lēmums, un tagad ir pagājuši divi gadi, un priekšlikums ir kaut kur pazudis. Es nezinu. Tagad par šo marķēšanu tā šakita, kas man ir mugurā, kur, no kurienes tā ir nākus. Kādā veidā jūs domājat risināt šo jautājumu? Patērētājiem būtu interesanti zināt izcelsmi, kur ir šūts attiecīgais tekstilis strādājums, kas ir viņiem virsū par publisko iepirkumu. Komisija nāk uz klajā ar priekšlikumu, kur ir ierosināts noslēgt publiskā iepirkuma jomā tāds divpusējos, apusējos nolīgums ar atsevišķām valstīm. Es ļoti ceru, ka tas nenozīmē tekstilu izstrādē marķēšanas ēras galu, jo ir vairākas valsts, arī Baltijas valsts, Skandināvija, Vācija. Tas kaut kur ir beidzies ar neizšķirtu rezultātu. Tālāk jautājums par novēlotiem maksājumiem publiskās administrācijas tiek izslēgts no šīs direktīvas aptvērumu. Vai valstīm, kas ir šādā situācijā, vai tās būtu jāizslēdz arī no citām sistēmām, teiksim, attiecībā uz vietējiem uzņēmumiem? Lielas paldies. Došu vārdu šādi Molas kundzei. Viņai ir jādodas prom, tāpēc ceru, ka viņas dos ļoti īsu konkrētu jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzstāšos seminārā par eh, produktu drošību pēc stundas, tāpēc es gribētu zināt, eh, komisāra kungs, kad jūs prezentēsiet šo jauno pakotni par tirgus uzraudzību un uh, eh, GDSP mm, uzraudzīšanu. Es domāju, ka manā semināra dalībniekiem arī tas interesēs. Pēdējais eh, ļoti labi, ja var samazināt eh, birokrātiju valstīs, mm, pārvedot automašīnu no vienas valsts uz otru, bet vai jūs mainīsiet arī nodokļus? Es īsti nezinu, vai jūs varēsiet kaut ko izdarīt šajā jomā, jo galu galā dalībvalstis izlemj, kādus nodokļus tās uzliek automašīnām. Bet es domāju, ka birokrātija ir jāsamazina. Es nopirku Vācijā vecu Mercedesu. Uh, Eh, pārveda to uz Dāniju, eh, izbraucu 9 no rīta, pirms 12 eh, dienā šīm automašīnām jau bija reģistrēta Dānijā. Nu, tātad viss bija kārtībā, un es varu teikt, ka dažās valstīs šī sistēma jau darbojas. Vuol dire che il servizio tedesco funziona bene, non Schwab era tutto contento. Varu tikai teikt, ka Vācijas dienesti strādā patiešām efektīvi, bet metīsim jokus pie malas. Šīs teksts, ko esam sagatavojuši, neietver vienotus nodokļus, bet eh, parlaments noteikti to papētīs, un visticamāk parlaments arī varēs iesniegt grozījumus. Pēdējo 15 gadu laikā parlaments ir ieguvis pilnvaru šajā jomā. Priekšlikums par marķēšanu nav atsaukts. Tas nokļuva parlamentā, padomē tika sagatavota divi ziņojumi par m, mm, prasībām marķēšanai. Tika sagatavots arī ziņojums par to, kāda ietekme varētu būt ķīmiskām vielām uz veselību, kā tas varētu izraisīt alerģijas un tā tālāk. Tas viss tiks iekļauts arī tekstā, kas tika sagatavots 2011. gadā. Priekšlikums, kas šeit bija iekļauts, tika izņemts. Tad, kad es strādāju Eiropas parlamentā, mēs to pētījām. Komisārs Deguhts atsauca priekšlikumu, tāpēc, ka PTO uzskatīja, ka tas neatbilst PTO noteikumiem. Mēs saņēmām šādu lēmumu. Iespējams, mēs varētu sagatavot juridisku tekstu, kas eh, būtu formulēts eh, gudrākā veidā. Itālija ir eh, sagatavojusi likumdošanas tekstu, kur ir iekļauts tāds svēts princips, ka Eiropā ražotas preces ir jāaizsargā. Taču tas runā pret Eiropas Savienības noteikumiem. Dažkārt šeit parādās tādas formālas problēmas, kuru dēļ mēs nevaram pārkāpt šo svēto principu. Es uzskatu, ka pareiza marķēšana ir ļoti būtiska ražotājiem un arī mūsu rūpniecības politikai. Ļoti labprāt piedalīšos eh, jebkādās sanāksmēs, darba grupās, varbūt parlamentā darba grupā par standartizācijas jautājumiem. Vienkārši vienosimies par datumu, un es eh, labprāt arī uzklausīšu jūsu idejas. Varēsim runāt par darbu, ko kopīgi arī paveiksim. Jūs runājāt arī par Latīņu Ameriku. Esmu parakstījis līgumus ar Latīņu Amerikas valstīm. Tī, šie līgumi ir par standartizācijas jautājumiem. Uzskatu, ka šī rūpniecības politika ļaus mums papētīt jaunus tirgus, palīdzēs mūsu uzņēmumiem kļūt par starptautiskiem uzņēmumiem, nevis būs uh, šī ražošana jāuztic kādam citam. Ir ļoti svarīgi slēgt līgumus ar valstīm. Attiecībā uz Krieviju esam panākuši jau 50%, bet šī ideja, ka Latīņamerikā var nodrošināt ražošanas iespējas Eiropas Savienības valstīm, noteikti nāks par labu daudzām dalībvalstīm. Esmu bijis Argentīnā, Čīlē, Brazīlijā, Meksikā, Kolumbijā, arī Ziemeļamerikā. Došos arī uz Peru nākamā gada sākumā. Visā šajās sanāksmēs runāju par eh, standartizācijas līgumiem. Uzskatu, ka Latīņa Amerika ir ļoti svarīgs partneris Eiropas Savienībai. Esmu viens no pirmajiem rūpniecības komisāriem, kas ir apmeklējis Latīņu Ameriku. Mēģināju panākt, lai um, Latīņa Amerika netiktu aizmirsta, lai Ķīna to nenostumtu malā. Kaut kas tam līdzīgs ir noticis ar Āfriku. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kā attīstīt uh, šos uzņēmumus, kas darbojas starptautiskā mērogā. Tādā veidā mūsu rūpniecības politika kļūst spēcīgāka. Tirgus uzraudzības pasākumi. Šis priekšlikums tiks iesniegts līdz 2013. gada beigām vai, nu, vēlākais 2014. gada sākumā. Nē, es atvainojos līdz šī gada beigām vai eh, vēlākais nākamā gada sākumā tad es ceru līdz šī gada beigām, ja nē, tad nākamā gada sākumā. Par valsts iepirkumu atgriezeniskums noteikti ir fundamentāls princips. Vienmēr piemīnu futbolu, izmantoju piemērus no futbola. Nevar būt tā, ka Eiropā futbola komandā ir 11 spēlētāji, kamēr kaut kur citur pasaulē tikai 9. Nedrīkst būt tā, ka komandas nav uh, veidotas pēc vienādiem noteikumiem. Mēs pētām uh, likumdošanas tekstu, kuru sagatavojusi Itālija. Ja tas neatbilstīs uh, um, kopienas nosacījumiem, ja tas netiks pareizi transponēts, tad Itālijas varas iestādēm nāksies tekstu koriģēt. Taču, ja viss ir atbilstīgi, tad, protams, tas ir labi. Jā, piemirs arī celtniecību. Par būvmateriāliem. Kā jau jūs zināt, komisijā esam apstiprinājuši tekstu par ekoloģisko celtniecību esam iekļāvuši ekoloģisko celtniecību kā vienu no galvenajiem sektoriem mūsu rūpniecības politikā. Mēs vēlamies likt uzsvaru uz privātajiem valsts investīcijām šajā jomā, domāt arī par Eiropas finansējumu. Vēlamies aicināt dalībvalstis investēt um, energoefektīvās ēkās. Šī ir viena no jomām, kur mēs ļoti aktīvi darbojamies. Tāpat arī paredzētas projekta obligācijas um, instrāliem investoriem, kas var darboties šajā jomā. Struktūra fondi arī tiek iesaistīti. Te ir runa par 17 miljoniem eiro, un arī Eiropas investīciju bankā piešķirs papildus 10 eh, miljonus eiro kapitāla. Esmu jautājis dalībvalstīm, esmu lūdzis dalībvalstīm neatteikties no šiem fis mm, fiskālajiem stimuliem, kas ir tikusi, tikuši piešķirti celtniecības nozarē pēdējā gada laikā. Gan automašīnu nozare, gan kosmos tehnoloģijas ir tikpat nozīmīgas nozares kā šī. Mēs vēlamies, lai rūpniecības nozare darbotos labi. Liels paldies jums! Tagad eh, došu vārdu pēdējiem pieciem runātājiem. Lūdzu, izsakieties īsi. Korēde Kampa, Švāps, Baldasāre, Obermaiers un pēdējā Rūlas kundze. Arī es kungs, arī. Es piemirsu jūs arī arī es kungs. Jūs īstenībā esat nākamais, kas runās. Tātad seši runātāji. Lūdzu, tikai vienu minūti katram runātājam. Pirmais arī es kungs un pēc tam Koreja de Kampos. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlētos pateikties komisāram par to, ka viņš ir ieradies pie mums šajā pēcpusdienā. Paldies arī par viņu paveikto darbu. Noteikti ļoti liederīgs darbs, ņemot vērā pašreizējo situāciju Eiropas ekonomikā. Vēlējos atkal runāt par digitālo ekonomiku, komisāra kungs. Esmu pārliecināts, ka tas ir viens no jautājumiem, kur mums vajadzētu um, izmantot potenciālu. Tas ir jādara ne tikai tāpēc, ka šeit ir runa par nākotni, bet arī tāpēc, ka tas notiek jau pašlaik. Šī digitāla ekonomika ir vajadzīga pašlaik, tā ļauj mums pieslēgties jaunām tehnoloģijām, digitālām tehnoloģijām. Tas ir cieši saistīts ar industriālo politiku. Esam runājuši par novatoriskumu, par industriālo tirgu, jūs pieminējāt arī digitālo tirgu. Jūs runājāt arī par to, ka ir vajadzīga tīra rūpniecība. Tā ir daļa no digitālās pieejas. Tas noteikti ir jāsaist arī ar digitālo tirgu. Tas nozīmē, ka vairāk Eiropai ir vajadzīga šī digitālā ēra. Ja mēs nevaram no, pievienoties šai digitālajai ērai, tad Eiropa nebūs tāda, kādai tai jābūt. Jūs runājāt arī par automašīnu reģistrāciju. Protams, tas ir ļoti pareizi, bet mums ir jāsamazina birokrātija, vienlaicīgi arī nodrošinot novatoriskumu. Viss mainās ļoti ātri, dažiem varbūt tas nepatīk, bet īsnībā mēs nespējam tam sekot līdzi. Mēs nevaram uzspiest uh, kājas gāzes pedāļu pietiekami veikli. Es vēlētos teikt, ka digitālā ēra noteikti nodrošinās daudz labuma industriālajai politikai. Koreja de Campos. Paldies, priekšsādētāji. Man ir liels prieks redzēt jūs pie mums, kā vienmēr, komisārkungs. Ne visiem VU ir vienādi. Tie ļoti atšķiras viens no otra, bet eh, pateiksim to tā vienkāršāk. Varētu būt tā, ka ir divas grupas. Eh, Pirmie ir mm, Parasti konvencionāli MBU, kuriem ir nodarbinātības problēmas. Esam saņēmuši jūs izteiktos priekšlikumus, man šeit būtu runa par būvniecību vai par energoefektivitāti. Otri MVU ir novatoriski. Instrumenti nevar būt vienādi abiem, abām šīm MVU kategorijām. Nav šeit vienāda risinājuma. Es nezinu, vai komisārs ir sapratis, ka mums ir vajadzīga selektīva pieeja MVU. Uh, Četru gadu laikā neesam pieredzējuši nekādas izmaiņas. Nekas no tā, ko jūs esat eh, darījis, izņemot dažādus paziņojumus, kas izklausās tikai pēc propagandas, nav nācis par labu. Vai jūs piekrītat, ka šāda selektīvas politikas ideja ir saprātīga, un kādus Eiropas fondus mēs varētu izmantot, lai abas grupas varētu gūt labumu? Lielas paldies, Švāba kungs! Priekšādātā pavisam īsi. Es vēlētos eh, vicepriekšādātājiem Tajānī eh, pateikties par šo priekšlikumu, tīpaši, kas attiecas uz traktoru direktīvu. Noteikti tā ir pelnījusi pozitīvus komentārus. Ja runa par vienotā tirgus eh, pārvaldību, ko ieteica par ņēkungs, tad es domāju, ka mums šeit visiem ir jāsadarbojas horizontāli. Ja runa par maksājumu direktīvu, uh, un par direktīvas piemērošanu Itālijā, tad, manuprāt, tas ir tāds brīnišķīgs piemērs. Iespējams, ka nākamajā Eiropas pusgadā mēs varēsim arī tad izmantot šīs valstu rekomendācijas. Lielas paldies, Baltasārs kungs. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Protams, es varu atbalstīt uh, politiku, jebkādu politiku, kas ir paredzēta mazu un vidēju uzņēmumu atbalstam. Internacionalizācija, mazāk birokrātijas un tā tālāk. Taču mēs strādājam iekšējā tirgus komitejā, tāpēc man būtu jautājums. Ja mazs uzņēmums Itālijā, Spānijā vai Vācijā kur strādā tikai 23 cilvēki, kā šis uzņēmums var uh, gūt labumu no vienotā tirgus, kurā ir 500 miljonu cilvēku? Īstenībā Eiropā trūkst lielu uzņēmumu. Nebūtu slikti savienot jūsu Eiropas industriālo politiku ar dažādiem tīkliem, konsorcijiem, kas ļautu maziem un vidējiem uzņēmumiem uh, aizstāt šo lielo uzņēmumu deficītu. Tas arī būtu veids, kā mēs varētu iegūt jaunus tirgus. Kā gan 50 cilvēku uzņēmums var uh, iekļūt Ķīnā vai Latīņamerikā? Ja mums būtu šāda pieeja, vienlaicīgi arī atbalstot MVU, tad mēs varētu atrisināt pašreizējās iekšē tirgus problēmas un arī paskatīties plašākā perspektīvā. Paldies, Obermaier kungs! Paldies, priekšādātāji! Komisāri kungs, es eh, visos pamatos piekrītu šim priekšlikumam. Noteikti jāgūst labums no dažādiem pētīšanas līdzekļiem arī lielajos automašīnas uzņēmumos. Atcerēsimies, ka melnie mākoņi jau ir pie debesīm, atcerēsimies par to, ka tiek likvidēti uzņēmumi, kur ir pat 8000 darbinieku vai pat 1600 darbinieku. Ar līdzekļiem ir jāpiet uz gudri, un tāpēc man ir šāds jautājums, ko mēs varētu darīt vai arī ko jūs esat ieplānojis darīt ar to, lai šī sistēma netiktu izjaukta. Piemērs no Amerikas. Amerika uh, vēlējās glābt automašīnu sektoru, taču Amerika pieļāva likvidēt automašīnu fabrikas, ja šī atrašanās vieta nebija piemērota. Ja šī atrašanās vieta nav piemērota loģistisku problēmu dēļ, uh, vai arī mm, tādēļ, ka tā ir pārāk tālu no noieta tirgus, tad mums vajadzētu paskatīties uz mm, šādiem katalogiem, uz atlasu, vajadzētu definēt šīs atrašanās vietas. Noslēgumā padomas priekšlikumā ir paredzēts saīsināt komisijas priekšlikumu. Dalībvalstis runā par 100 miljārdu samazinājumu. Nu, protams, pētījuma programma tādējādi tiks samazināta. Man interesē, vai Šie divi miljārdi, kas ir apsolīti automašīnu nozarei, vai eh, tas eh, negatīvi neietekmēs MVU? And... Paldies. Un pēdējā runātāja Rūlas kundze. Izteiktos, izteikšos pavisam īsi. Es eh, nerunāšu par automašīnu industriju, jo es īsti nezinu, vai Eiropas Savienībā vajadzētu šeit uh, Eh, nāk klajā ar kaut kādu atrašanās vietas politiku. Tas izklausās ļoti ambiciozi. Mm, es vēlētos norādīt uz divām problēmām. Es īstenībā negaidu nekādu atbildi, bet es vēlējos vienkārši uh, vērst jūs uzmanību uz to. Pastāv deleģētie akti attiecībā uz uh, būvmateriālu regulu. Protams, uh, īstenošana ir komisijas ziņā, uh, un tiesisko noskait, noteiktību var panākt tad, ja tiek ievēroti termiņi. MVU attiecībā šiem termiņiem jau ir pieminējuši, ka šeit eh, jāņem vērā deleģētie akti. Mums noteikti vajadzētu par to atcerēties. Un otrais punkts - vienmēr uz gada beigām es eh, vienmēr eh, baidos par diskusijām par rautuļlietām, un es uh, vienmēr baidos gan par smagiem metāliem, gan par troksni. Manuprāt, šie jautājumi vēl ar vienu nav pietiekami uh, apstrādāti. Es domāju, ka mums vajadzētu par to atcerēties, jo uz Ziemassvētku laiku noteikti šis jautājums parādīsies plašsaziņas līdzekļos. Paldies, liels paldies par jūsu jautājumiem. Īsti nezinu, cik jums komisāra kungs ir atlicis laika, bet došu jums vārdu. Jums jādodas prom ātrāk, tad jūs varēsiet nosūtīt mums atbildes rakstveidā l'azione politika, kas jāmāk. Man bija nepieciešams būtu nepieciešama pusotra stunda, lai pastāstītu par visu politiku, ko mēs īstenojam attiecībā uz automašīnām. Un runājot par autoindustriju, es nedomāju tikai par lielajiem uzņēmumiem, es domāju arī par MEU, kas ražo detaļas šiem lielajiem uzņēmumiem. Ceturtdien no rīta komisija nāks klajā ar dokumentu. Tas būs pēdējais kārs 21 dokuments. Tur būs rīcības plāns autoindustrijai nākamo pāris gadu laikā. Mēs koncentrēsimies uz trīs būtiskām jomām. Pirmkārt, eh, regulēsim eh, saprātīgi varētu teikt pat piedi, lai uzņēmumi nebūtu zem pārāk liela sloga, tas attiecās uz visām nozarēm. Mēs, protams, neatteiksimies no savas cīņas pret klimatu pārmaiņām, savas cīņas pret uh, piesārņojumu, bet, uh, manuprāt, tekstā, kas uh, ceturtdien no rīta tiks apstiprināts, tiks eh, panākts līdzsvars starp eh, vides apsvērumiem un eh, rūpniecības vajadzībām. Tāpat runājot par regulējumu aspektiem un tālāk par finanšu jautājumiem, es piedāvāšu, lai nākamajās finanšu perspektīvās mēs pārietu no viena miljarda eiro, kas tiek uh, ieguldīts zaļo automašīnu izpētē līdz diviem vai pat divi ar pus miljārdiem eiro. Es ceru, ka man izdosies panākt šo mērķi, lai būtu šādi ieguldījumi inovācijās un pētniecībā. Mēs nekādā ziņā neiebilstam pret uh, Eh, jau kādu atbalstu. Mēs neatbalstam tieši valsts atbalstu, bet atbalstu, kas ļauj mazināt piesāņojumu, tas, mūsuprāt, ir labs. Trešā joma ir tirzniecības uh, politika. Nevaram būt pārāk naivi šeit. Tādēļ mēs izlēmām, ka mums ir nepieciešams konkurents spējīgs uh, teksts, pirms mēs uh, parakstam starptautiskos līgumus. Tāpat veicām pētniecību darbu par starptautiskiem nolīgumiem, ko esam jau parakstījuši, lai novērtētu uh, to radīto ietekmi rūpniecības politikā. Mums ir kopējas darba grupas, kurās kopā strādā Eiropas Savienības pārstāvji un dalībvalstu pārstāvji, un šīs grupas katru gadu pārbauda, kas ir noticis rūpniecības politikas jomā un kā to ir ietekmējusi tirniecības nolīguma noslēgšana. Pirmais no šiem ziņojumiem koncentrēsies uz automobīļu industriju. Esmu saņēmis vēstuli no septiņiem dalību valstu rūpniecības ministriem, un es eh, tikos, precīzāk, es vēlos tikties ar šiem ministriem, lai runātu par autoražošanas nozaru pirms nākamās padomas, kad mēs runāsim par kārs 21 dokumentu, un arī pirms tiks runāts par uh, kopējo situāciju autorošotāju nozarē, gan domājot par uh, konkurētspēju, gan par Eiropas industriju. Tāpat esmu pieņēmis lēmumus līdz novembra beigām tikties ar Eiropas uh, rūpniecības pārstāvjiem un Eiropas arotbiedrību pārstāvjiem, lai risinātu to krīzi, ar kur šobrīd saskarās autoražotāji. Bez stratēģiskām iniciatīvām, kuras uh, apstiprinās parīt eh, komisāru kolēģiju, es domāšu par to, ko mēs varam darīt arī īstermiņā. Es nu, nedomāju, ka mums būtu kaut kādā veidā jāpārņem dalību valstu kompetence vai uzņēmumu darbība, bet ņemot vērā to krīzi, kas ļoti smagi skar autoražošanas nozaru, mēs varam ieņemt koordinējošu lomu politikas ziņā. Uh, un tā ir sistēma, kuru vēlas gan rūpniecības nozara, gan arī vairākas dalība valstis. Mūs lūdzu aktīvi iesaistīties, bet vēlos pilnīgi skaidri pateikt, jau tagad mēs nevēlamies pārkāpt pārkāpt nekādus noteikumus, nevēlamies mazināt dalībvalstu kompetenci, bet mēs vēlamies rīkoties tā, kā cilvēki sagaida no komisijas un uh, pasargāt mūsu rūpniecības mantojumu, jo uh, autoražošana nav tikai tāds simbolisks uh, elements, tas ir viens no, no uh, sektoriem, kas varēs palīdzēt mums izkļūt no krīzes. Protams, mūsu rūpniecības politika ir jāmodernizē. Tā mums ir jāstāsta uz digitālo ekonomiku, uz e-tirdzniecību, jādomā par elektronisko parakstu, par uh, Uh, darījumiem elektroniskajā vidē, visi šie uh, jautājumi, kas saistīti ar uzņēmumu modernizāciju. Un tas ir ļoti būtisks elements mūsu rūpniecības politikā. Es piekrītu Rieskungam, ko viņš teica par šo nozari, un arī tam, ko teica Švābkungs. Tālāk par MVU tiesa 13, tikai 13% darbojas arī ārpus Eiropas Savienības, un tikai 26% ir aktīvi ārpus savas dalībvalsts. Mēs vēlamies atbalstīt kopas, mums ir pieejama finanšu atbalsta iespēja apmācībām, un mēs vēlamies to iestrādāt lielākā, plašākā uzņēmumu tīklu stratēģijā. Mēs izmantojam jau modeli pirms tam, bet tas tagad ir novecojis. Mēs vēlamies katrā ziņā palīdzēt MEU, un tas arī dokumentā ir skaidri norādīts. Dokumentā, kas tika pieņemts pirms vairāk kā 18 mēnešiem Eiropas komisijā. Protams, tā kā MEU ir ļoti atšķirīgi, tad bieži vien mēs redzam vainu tie vēlas uh, apvienot spēkus ar citiem MVU vai uh, iet vienkopus ar lieliem uzņēmumiem, tad ir atkarīgs, bā no tā arī mainās, cik ļoti liela nepieci... palīdzība viņiem ir nepieciešama. Ja mēs domājam par to, ka varētu atbu... atbloķēt atsaisīt tos uh, līdzekļus, kas tika piešķirt MVU iepriekšējā uh, plānošanas posmā, mēs uzskatām, ka inovācijām un uh, pētniecība būs uh, finansējums apvāršana 2020 programmas ietvaros, un tas viss ir iekļauts kozmī pakotnē, kur ir runa par diviem ar pusi miljārdiem eiro. Mums bija ļoti liels prieks, ka parlaments šo programmu ir atbalstījis. Tālāk par deleģēto aktu jautājumu par lauksamniecības produktiem un rotaļlietām. lietām Tur šobrīd tiek veikts viss attiecīgās procedūras, un pēc pāris dienām tiks uh, publicēta informācija par pilnīgi skaidru kalendāru. Diemžēl šo doto brīdi man nav informācija par uh, šiem datumiem. Un tur tiks precīzi ieskicēts, kāda būs mūsu turpmākā darbība. Manuprāt, eh, līdz ar to esmu atbildējis uz visiem izskanējušajiem jautājumiem, bet, protams, esmu gatavs tikties ar jums individuāli, kā jau jūs to labi zinat. Ja vēlaties, esmu gatavs ierasties šeit jūs komitejā, un tad priekšētājs Hārborkungs mani uzaicinās, lai es varētu jums pastāstīt par rūpniecības politiku. Un, kā jau teicu, rīt kolēģija apstiprinās uh, paziņojumu par vīzām. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu vieglāk cilvēku pārvietošanos kopējā tirgu. Un parīt tiks apstiprināts eh, paziņojums par auto ražošanas nozari un eh, ziņojums par programmu Kārs 21. Es tikšos ar arotbiedrībām, ražotāju pārstāvjiem, valdību pārstāvjiem, lai visi kopā uh, izmantojot mūsu koordinējošo lomu, mēs varētu atrisināt šo problēmu, kas nav tikai rūpniecības problēma, tā ir arī sociāla rakstura problēma. Tātad arī Amuņas kungs un Andor uh, kungs iesaistīsies šī darbā, jo mēs šeit runājam ne tikai par rūpniecību un iekšējo tirgu, bet arī par sociālajiem jautājumiem. Mēs vēlamies uh, palīdzēt Eiropai izkļūt uh, no krīzes, un šeit liela loma ir arī autoražotāji pārstāvjiem. Jā, paldies, Tājān kungs, kā atbildējāt uz visiem jautājumiem, noteikti esat nopelnījis aplausus. Un ņemot vērā to, cik daudz jautājumus, domāju, jūs varat redzēt, cik ļoti mēs esam ieinteresēti rūpniecības politikā un arī ar koordinatoriem mēs uh, runāsim, kā stiprināt šo darbību. Un paldies par to, ka paziņojāt mums par gaidāmiem paziņojumiem. Bija ļoti liels prieks redzēt jūs mūsu komitejā, vēlreiz liels paldies, ka bijāt gatavs ierasties. Now, item, um... Par nākamo daba darbkārtības punktu šeit sēd vadīs mana vicepriekšsēdētājs. Es atgriezīšos, kad sāksies koordinātors un nāks pūksteni piecos. Alors, nous avons parlé euh, du financement. Mēs um, runājām par, pēc mirkļa par finansējumu pieejamību uzlabošanu maziem un vidējiem un uzņēmiem. Mums ir jārunā par uh, Cacimakakis kunga ziņojumu. Tātad šis ziņojums saskana to, ko mēs tikko kā runājām, tāpēc došu vārdu referenta kungam. Uh, Un pēc tam jums nav pārāk daudz cilvēku šobrīd, bet tomēr visi interesanti ir šeit. Tad mums ir 20, 25 minūtes, lūdzu, Redgungs. Jā. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs jau tikko skaidri pateica, ka komisijā ļoti ēģīja dažādu rīcības plānu, bet uh, problēma ir tāda, ka cilvēki jau no tā neko negūst, neko neredz. Uh, Beigās eh, svarīgākais ir tas, kas nokļūst līdz cilvēkiem, un šeit mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas eh, nodrošina vislielāko daļu no jaunām darba vietām, arī iekšējā tirgū. Šiem uzņēmumiem, diemžēl, netiek piešķirts pārāk daudz naudas. Dažās valstīs šiem MVU iet labi, bet citās eh, valstīs, kur krīze ir bijusi vissmagākā, tiem iet ļoti smagi. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt novatoriskus risinājumus, bet tie ir jābalsta uz, iz, uz ideju, ka mazajiem vidējiem uzņēmumiem ir jānodrošina piekļuve Nacionālām investīciju bankām, proti tur, kur pašlaik šīs piekļuves nav. Es vēlētos uh, dot piemēru. Kredīta iestāde um, atjaunošanai tika izveidota ar Māršala fonda palīdzību. Uh, pēc otrā pasaules kara. 20 gadus tai nebija nekāda līdzekļa, un pašlaik tā ir kļūst par tādu kā piemēru mums. Ja Grieķijā un, un, un citur mēs būtu varējuši to izmantot, tad iespējams ekonomiskā krīze nebūtu tās skārus tik smagi. Ir jāatcerās, ka tikai pēc trīs gadiem mēs tagad sākam saprast, kas īsti noticis. Šeit nav runa par teoriju, šeit nav runa par kaut ko tādu, kas uh, neatiecas uz cilvēkiem. Šeit ir tieša saikne ar cilvēkiem. Es vēlētos runāt par grozījumiem, ko jūs esat iesnieguši. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem. Daži grozījumi attiecās uz manu otro ieteikto punktu. Šeit galvenokārt ir runa par ciparu pievienošanu, lai paskaidrotu, cik liela ir MVU loma. Esmu ļoti pateicīgs jums, bet, protams, atzinumos nevienmēr ir daudz vietas, bet šādi skaitļi visu ļoti labi ilustrē. Tāpat arī tika iesniegti grozījumi par manu otro punktu. Šeit ir runa par bankām, kas nepiešķir kredītus MVU. Šeit tika runāts par MVU atšķirībām, par to, ka tie ir ļoti dažādi. Tieši šo atšķirību dēļ MVU vajadzētu arī domāt par uh, atšķirīgiem finansēšanas modeļiem. Jūs esat ieteikuši ļoti daudz interesantu konstruktīvu ideju, ko es labprāt arī uzņemšu savā atzinumā. Piektajā punktā ir runa par nacionālām investīciju bankām, kuras es esmu īsti pieminējis. Arī šeit ir iesniegti grozījumi, jo īpaši divi kolēģi un arī priekšsēdētājs runāja par mm, biznesa eņģeļiem. Šis finansēšanas modelis nav īpaši jauns, bet dažās valstīs tas ir ļoti novatorisks, un tieši mazi un vidēji uzņēmumi var mm, gūt no tā daudz labuma. Tieši tāpēc esmu priecīgs, ka šis grozījums ir iesniegts. Pie sestā punkta. Te ir runa par labāku informācijas pieejamību MVU. Ļoti priecājos, ka daudzi kolēģi to ir konkretizējuši, ir pieminējuši vienotu Eiropas tīmekļu vietni. Protams, pastāv šādas eh, tīmekļu vietnes, bet īpaši MVU varētu gūt labumu no, um, eh, no šādas plašākas informācijas. Tas pats attiecas arī uz eh, finansēšanas instrumentiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs piemērs. Es nezinu, vai mūsu komiteja par to ir atbildīga, bet jebkurā gadījumā šis priekšlikums ir ļoti labs un es to labprāt uzņemtu savā tekstā. Tagad esmu nokļuvusi jau pie septītā punkta. Te ir runa par birokrātijas samazināšanu, jo īpaši MVU. Birokrātija MVU sagādā ļoti daudz grūtību. Īstenībā paiet ļoti ilgs laiks, kamēr MVU vispār var nodibināt. Uh, Arī šeit redzu ļoti daudz pozitīvu ieteikumu. Tiek samazināts formālās prasības jauniem MBU un tiek vienkāršot arī noteikumi. Astotajā punktā ir runa par, uh, par novēlotiem maksājumiem, par to, ka kavējās maksājumi. To pieminēja arī Tajānī kungs, šķiet, ka atbalsts ir gaidāms. Te ir arī jauns grozījums par MVU atbalstīšanu, it īpaši, ja runa par uzņēmējdarbības plānu rakstīšanu. Arī tas attiecas uz septīto punktu. Tas ir jauninājums atzinamā un es pat priecīgs. Desmitajā punktā ir runa par um, taisnīgumu un par valsts iepirkumiem. Uh, Vairāki kolēģi varbūt zina, ka šodien revīzijas palāta ir publiskojusi savu ziņojumu, kur ir īpaši norāda uz negodīgu praksi atsevišķās dalību valstīs valsts iepirkuma jomā. Un tas ir novedis pie tā, ka ļoti daudz līdzekļi, mm, nu, tiek izmantoti nevis nelegāli, bet tādā izšķerdīgā veidā. Tas ir mūsu darbs, un mums vajadzētu to noteikti ņemt vērā. Gan revīzijas palāta, gan arī citas komitejas tagad ir atzinušas, ka Mm, valsts iepirkumā bieži vien MVU tiek atstāti novārtā un līdz ar to nodokļu maksātāju nauda tiek izšķērdēta. Varbūt vajadzētu ieviest monitoringu sistēmu, kurai vajadzētu pārbaudīt, eh, vai MVU tiek ņemti vērā vai nē. Es domāju, ka tas pilnīgi atbilst mūsu diskusijām par valsts iepirkumu. Liels paldies, kolēģi, par iesniegtajiem grozījumiem. Labprāt uzklausīšu to, kas jums ir sakāms. Merci, monsieur Čacimakarki. Paldies, Čacimakarkis kungam. Tagad došu vārdu ēnu referentiem no Tautas partijas Margarita Lūdzu. Čenkuja, pani Pšodničonca, šanovni. Paldies, priekšētājs kundze. Cienījamie kolēģi, pirmkārt vēlos teikt paldies referenta kungam. Liels viņam paldies par padarīto darbu, un es piekrītu vispārējiem vispārējai ievirzēji un tam, ko viņš nu pat teica. It īpaši jāuzsver tas, ka ir jāvienkāršo piekļuvu informācijai, un referents to arī minēja. Tad runa ir par informāciju, kur saņemt finansējumu, un šāda informācija ir ļoti svarīga, jo, ja trūkst šādas informācijas, tas bieži rada šķēršļus pienācīgajām finansējuma iegūšanai. Tāpat uzskatu, ka ir jāatjauno uzticība aizdevēja iestādēm. Mēs zinām, ka ne tikai finanšu institūcijas ir eh, negribīgākas finanšu nodrošināšanā, bet ir eh, vesela virkne MVU, kas šādas uzticības trūkuma dēļ eh, vienkārši padodās un vairs nemeklē piekļuvu finansējumam. Līdz ar to šā, šis jautājums par uzticību aizdevēja iestādēm ir ļoti svarīgs. Tāpat eh, būtiski domāt par vēl vienu jautājumu, proti par MVU profesionalizāciju. par biznesa plānu izstrādi un uh, investīciju iespēju uh, pilnveidošanu. Esmu pārliecināta, ka būs lielāks investīcijas, ja investori, kas uh, meklē peļņu, būs pārliecināti, ka konkrētais uzņēmums tik tiešām var attīstīties, uh, tam ir potenciāls attīstīties un potenciāls gūt peļņu, un tādēļ ir jāpalīdz MVU Eiropā, lai tie kļūtu saistošāki investoriem. Vēl viens būtisks jautājums. Ir nepieciešama pārliecinoši biznesa plāna, ko izstrādātu MVU. Ir jāatbalsta arī investīcijas uh, pārobežu kontekstā, un referents par to arī rakstīja savā dokumentā. Es viņu šī ziņā varu pilnībā atbalstīt. Ir jāmazina birokrātiskais sloks, ir ļoti liels šķēršlis MBU, proti nodokļu jautājumu un divkārši nodokļi, kas atbaida MVU no citu dalību valstu tirgus apgūšanas. Mums ir daži grozījumi, kas ir saistīti ar PVN, un PVN vienkāršošana, mūsuprāt, ir uh, būtisks jautājums. Tomēr uzskatu, ka tas nav vienīgais neatrisinātais jautājums. Uh, protams, par PVN ir jārunā, bet uh, nedrīkst aizmirst, ka ir arī citi jautājumi saistībā ar nodokļiem, kas ir jārisina. Uh, lai tā, mēs varētu palīdzēt eh, MEU piekļūt finansējumam. Noslēgumā vēlreiz vēlos teikt paldies eh, referentam par ļoti labi padarītu darbu un uzskatu, ka šis dosie būs ļoti veiksmīgs un eh, mēs noteikti atradīsim kompromisus, kas nāks par labu MEU Eiropā. Paldies! Merci, Madame Anslīk. Paldies. Un tagad Dekampuš kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ražošanas eh, pamatā 99% visas produkcijas tiek ražoti MVU un 86% darba vieta arī ir tur. Bet um, tur ir arī dažādas problēmas, jo maziem vidēju uzņēmumi pēc būtības ir dažādi, ir komerciāls problēmas, ir arī tādi uzņēmumi, kas grib saglabāt darba vietas, un tad ir arī novatoriski uzņēmumi, kas ir elastīgi, un šiem pēdējiem ir visgrūtāk rast piekļuvi jaunam kapitālam mazie un vidējie uzņēmumi valstīs, ar, kas ir finanšu korekcijas situācijā. Šie uzņēmumi šādās valstīs cieš, jo tur ir dažādi ierobežojumi. Un šajās valstīs arī patērētāji nonāk ļoti sarežģītā situācijā, un mums ir jādara tā, lai šie uzņēmumi gūst vieglāku piekļuvi kapitāla avotiem, un mums ir jādara, jāizdara arī izvērtējums, kādā veidā šīs struktūrālās izmaiņas ir ietekmējušas mazos un vidējos uzņēmumus. Mums vēl ir jautājums par biznesa eņģeļiem. Tie ir jauni finansējuma meklējumi Eiropā, un vēl mums ir nepieciešams izpētīt labāko praksi dalībvalstīs. valstīs jācīnās pret birokrātiju, pret citiem šķēršļiem, kas neļauj iekšējiem tirgum brīvi un labi funkcionēt. Portugālē šai ziņā tiek vests eh, reģistrs. Uzņēmumu var atvērt tikai 23 minūtēs, tas tikai pieregistrējot eh, viens pieturas mehānismā. Paldies, prezidentē! tiešām tas ir ļoti iespaidīgi. Tik, bet pēc tam, tad, kad tiek pieregistrēts radīts eh, šis eh, uzņēmums, kas notiek pēc tam? Tālāk nāk. Mums eh, nav nekāda grozījuma, neesmu iesniegusi nekādus grozījumus, tāpēc, ka, diemžēl, man ir pārāk liela slodze strādājot pie citiem ziņojumiem. Neesmu līdz jūsējiem vēl nokļūsi. Uzskatu, ka jūsu, jūsu ziņojums ir labs, un daži iesniegtie grozījumi ir izcili. Īpaši 12. grozījums, kas aicina komisiju beidzot nodrošināt labāku saskaņu starp dažādām programmām. To es arī uzskatu par ļoti svarīgu lietu, jo visi komisāri piemin MVU un īstenībā uh, bieži vien MVU tiek atstāti novēr, novārtā, tāpēc, ka vienkārši nav koordinācijas. MVU īstenī, īstenībā nav laika eh, iet cauri visiem šiem dokumentiem. Un otrs jautājums, eh, kas arī, manuprāt, ir ļoti labs, ir šīs Nacionālās attīstības bankas. Es gribētu pieminēt eh, Eiropas investīciju banku, kas bieži vien tiek piemirsta. Mēs eh, bieži vien izsakām kritiku Eiropas investīciju bankai, sakām, ka tai vajadzētu spēcīgāk atbalstīt mazus un vidējus uzņēmumus, ka vajadzētu šos uh, projektus, mazos projektus vairāk atbalstīt. Jebkurā gadījumā uzskatu, ka šīs atzinums pamatos ir ļoti labs. Merci. Paldies, Bilan kungs. Uh, thank you, Mrs. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāja Maklārkins kundas vārdā. Diemžēl viņa nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, jo vēl, vēlētā apgabalā notiek kaut kas svarīgs. Vispirms es gribētu pateikties referentam par šo atzinumu. Tas ir ļoti labs. Maklārkins kundze ir piedāvājis arī dažus grozījumus, lai stiprinātu tekstu. Viņa ir arī pasvītrojusi, cik svarīgi ir sniegt informāciju MVU par jaunajām Eiropas iniciatīvām, lai atbalstītu finansējumu piekļuvu uzskata, ka ir nepārtraukt jāinformē uzņēmumu par jaunākām politiskajām nostādnēm, un vēl ir arī grozījums par to, ka vajadzētu izveidot monitoring sistēmu, lai nodrošinātu to, ka bankas izmanto visas garantijas un visas mehānismus nodrošināt, nodrošināt finansējumu Un, un tad ir nepieciešams arī strādāt arī kodeks, kā rīkoties bankām, aizdodot naudu mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Tad visi ir izteikušies, un tagad es pacentīšos izdarīt kopsavilkumu. Lūdzu, referentkungs. Es vēlējos pieminēt pievienotās vērtības nodokli, ko pieminēja Hanslika kungs. Īstenībā Maklārkins kundze ir iesniegus ļoti labu grozījumu. Tas ir 28. grozījums. Mm, daļēji es to atbalstu, un manuprāt, šeit nav runa tikai par eh, pievienotās vērtības nodokli. Mm, te ir runa arī par citiem nodokļiem un arī par nodokļu atmaksu. Tieši tāpēc es uh, gribētu uzņemt vienu Maklārkins kundzes ideju, bet uh, citās daļās varbūt mēs varētu par to vēl diskutēt. Ja runa par citiem grozījumiem, tad, manuprāt, tie ir absolūti labi, un tos es uzņemšu savā ziņojumā. Piekrītu arī Rūlas kundzei, ja runa par Eiropas investīciju banku, tad uh, patiešām EIB ir iespēja aktīvi darboties, izmantojot instrumentus, ko mēs jau zinām, piemēram, Džeremija programma, uh, vai, ar, vai arī dalītā riska programma, tas nozīmē, ka EIB administrē naudu, kas nāk no citām jomām, proti no pētniecības, reģionālās attīstības jomas. Šādā veidā tiek nodrošināta piekļuva MVU naudas līdzekļiem, kam citādi MVU nevar piekļūt. Šīs process ir pierādīts EIB šis process darbojas. Es vēlētos vēlreiz skaidri norādīt, ka mums vajadzētu aicināt, lai komisija pamostās. Pašlaik komisija guļ. Pavisam konkrēti, Grieķijā 60% vai 55% no līdzekļiem atrodas Eiropas Savienības e, fondos. Ja tie netiks izmantot pavisam drīz, tad tie vienkārši pazudīs. Tos nevarēs izmantot nec komisija, nec arī kāds cits. EIB to ir skaidrojis jau nes cik reizes. Mm, Briselē birokrāti guļ, Luksemburgā viņi neguļ. Es vēlējos to pavisam skaidri norādīt. Manuprāt, man ir žēl, ka šie cilvēki, kas ir maksājuši Eiropā, tagad cieš, tāpēc, ka citi cilvēki savukārt guļ un nestrādā. Rūlis kundzei gribēja to pateikt, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, ko viņa pieminēja. Bon, écoute, je pense que tout le monde a bien pris. Visi ir ņēmuši vērā šo prasību. Un arī mm, šo pozīciju, ka nepieciešams nodrošināt sadarbību starp dalībvalstīm, dalībvalsts un parlaments, ka ir jāstrādā labāk šajā jautājumā. Uh, ka mēs um, esam jau nokavējušies, tagad mums ir jāpanāk nokavētais, jo tiešām mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti svarīgi. Ja nebūs tur darba, ja nebūs darba vietas, tad mūsu teritorijas aizies bojā. Lielas paldies! Ir pulkstens pieci. Un tagad mums būs sanāksme koordinatoriem aizslēgtām durvīm. Paldies visiem!